kārtībā ir Ekvadoras pievienošanās tirsniecības nolīgumam, kas noslēgts starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru, komisijas paziņojums, un tagad jau atkal vārds komisārai Māmas Rems kundzei. Right. Man tikai jāsagatavo attiecīgie dokumenti. Jā. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, Mēs priecājamies um, Eiropas, par Eiropas parlamentu rezolūciju par Eiropas Savienības un Kolumbijas un Peru tirzniecības nolīgumu un uh, Ekvadoras pievienošanos. Ekvadoras pievienošanās uh, tika uh, noslēgts starp uh, Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru, un tas ir vēl viens solis uz priekšu uh, sadarbībā ar Latviju Amerikas valstīm, konsolidējot mūsu nostāju reģionā. Tas ir ļoti nozīmīgi mums. Uh, Komisija uzskata, ka šis līgums būs, eh, dos priekšrocību visām pusēm. Tas mums ļaus uzlabot tirzniecību, bet arī veicināt tirsniecību un investīcijas no abām pusēm. Mēs ceram arī, ka tas būs kā ekonomiskais zinājspēks sociālajai attīstībai Ekvadorā un ļaus uh, samazināt nabadzību un nevienlīdzību, kas uh, šobrīd vērojam šajā valstī. Pievienošanās uh, protokols ir līdzsvarots. Un uh, tas pilnībā atbilst tām ambīcijām, kāds mums bija noslēdzot līgums ar Kolumbiju un Peru. Mēs ņemam vērā arī ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības starp Ekvadoru un Eiropas savan, Savienību. Un mēs ņemam vērā arī īpašus piemērojums, ko Ekvadora ir pieprasījusi. Pievienošanās ir ārkārtīgi nozīmīga Ekvadorai, jo nākamā gada noslēgumā Ekvadora zaudēs savu, savu preferenču sistēmu, kas ļauj piekļūt Eiropas Savienības tirgumu. Uh, Un eh, šī pievienošanās ļaus Ekvadorai ne tikai piegādāt savu produkciju Eiropas Savienības eh, tirgumu, bet tas dos arī nepieciešamo pamatu tirzniecībai. Un kā jau mēs esam skaidrojuši savā tirzniecības stratēģijā, mēs īpašu uzmanību pievērsīsim tam, lai tirzniecība, ilgspējīga attīstība, visi šie aspekti tiek īstenot, dodot arī pienācīgu atbalstu uh, attīstības palīdzības ietvaros. Savā rezolūcijā jūs to esat arī uzsveruši, ka Ekvadora um, vēlas iesaistīties ciešākā sadarbībā tirsniecības ietvaros, un tā ir gatava um, parakstīt visus tirsniecības un ilgspējīgas attīstības sadaļas noteikumus, un, un tas ir pilnīgi saskaņā ar mūsu darba kārtību, kas paredz apmainīties ar labās prakses piemēriem. Mēs sadarbosimies ar jums un arī pilsoniskās sabiedrības un dalībās pienesums būs ļoti izšķirīgs, lai īstenot šo nolīgumu, jo īpaši tas sakāms par ilgspējīgu attīstību. To sakot, es tik tiešām vēlos apņēmību no jūsu puses, jūsu pienesumu, tāpēc šī um, rezolūcija noteikti par to liecina. Mēs esam ņēmuši vērā arī jūsu prasības par to, ka vēlaties regulāri saņemt informāciju par banānu importu, tā skaitā arī no Ekvadoras, tad, kad šis līgums būs stājies spēkā. Un varu jums garantēt, ka mēs noteikti sīk sekosim banānu importu, e, importam un uh, e, līdzinēja pasākumi ir izrādījušies efektīgi. Rezolūcija ir. Uh, izšķirīgs solis uz priekšu, bet tas, protams, nav noslēgums. Mēs turpināsim šo procesu īstenošanu stāšanās spēkā, un komisija noteikti arī ņems vērā jūsu viedokli un turpināsim dialogu, kāds mums ir bijis līdz šim. Tātad vēlreiz liels paldies par lielisko darbu pie rezolūcijas, un es ar prieku sagaidu šīs debatas. Mēs esam apņēmības pilni sadarboties ar jums strādājot pie šī nolīguma gan pirms, gan pēc tā stāšanās spēkā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisārs kundze. Tālāk mūsu runātājs saraksts ir divas minūtes visas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, pagājušā gada jūlijā mēs ļoti veiksmīgi pabeidzām sarunas ar Ekvadoru. Līdz ar to Ekvadora var iestāties, varēja pievienoties e, līgumam ar Eiropas Savienību, Peru un Kolumbiju. E, šāds risinājums bija ļoti veiksmīgs visām pusēm. Bet nedrīkstam aizmirst, ka tieši Ekvadora lūdz, lai to iekļauj sarunās. Šīs sarunas tika apturētas pēc 2009. gada. Šī Eiropas parlamenta rezolūcija tā ir balstīta uz plašu konsensu. Šeit ir arī aizsardzības klauzulas. Un eh, es gribētu pateikties Šauc eh, kungam eh, par lielisko sadarbību, par brīnišķīgo um, sarunu gaitu, kuru mēs um, kopā piedalījāmies. Um, Tautas partijas grupa ir piedāvājis vairākus grozījumus. Mēs piedāvājam tos balsot arī komitejā. Mūsu nolūks bija šo tekstu uzlabot ar nolūku darīt tā, lai Eiropas parlaments pilnībā var izrādīt savu atbalstu Ekvadoras pievienošanai šajā, šim līgumam. Bet uh, tas būs ļoti pozitīvs līgums abām pusēm. Uh, Tas veicinās uh, ekonomisko potenciālu un mazinās nevienlīdzību. GSP plus līgums arī sniegs potenciālos ieguvumus gan Ekvadorai, gan Eiropas Savienībai. Un visbeidzot, es gribēju atgādināt, ka 30. jūnijā 2012. gadā Eiropas parlaments jau apstiprināja rezolūciju, un uh, tur parlaments vērsās uh, pie Andu kopienas, izveidot uh, ceļakarti sociālo un vidas standartu jomā. Ir eh, svarīgi atcerēties, ka attieksmē pret visiem, visām valstīm jābūt vienādai. Langkungs, pusotras minūtes. Paldies priekšsādātāji komisārs kundze. Jā, patiešām mēs uzteicam Ekvadoras pievienošanos. Eh, šim nolīgumam, lai arī mēs eh, sākotnēji gribējām tādu vienošanos, kur reģionālā līmeņa integrācija ir centrāls elements. Manuprāt, eh, rezolūcijā mums izdevās panākt labu sadarbību starp Šalca kungu, Fizas kungu, ar to arī apsveicu, un es domāju, ka panāktais atspoguļo to, ka mēs vēlamies, lai šī pievienošanās notiek, taču mēs gribam uzlabot arī īstenošanu. Un um, tieši tāpat mēs vēlamies arī, lai ceļu karta, kas tika piemērota Kolumbijas un Peru gadījumam, uh, darbotos un. Jo komisārs kundze, jums ir taisnība, ne jau sarunas ir izšķirīgās, bet gan īstenošana. Uh, Un eh, tāpat ir jādomā par darba ņēmēju tiesībām, vidus standartiem. Tas ir ceļš, kas mums ir jāveic kopīgi, lai panāktu uzlabošanos. Un eh, šādā gadījumā Ekvadorai arī būs nepieciešams doties eh, tajā pašā virzienā, kurā Kolumbijai un Peru, lai panāktu progresu, jo īpaši attiecībā uz darba inspektoriem kamēr Eiropas Savienības 129. Eh, eh, dokuments vēl nav parakstīts. Paldies! Paldies, divas minūtes, Bilbao Brandikas kundze. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, es gribētu pilnībā piekrist un atbalstīt Ekvadoras pievienošanu šim līgumam. Uh, Kopš 2013. gada mēs darbu neturpinājām, tad divi gadi ir pazuduši. Un es ļoti ceru, ka Ekvadora tagad baudīs tās pašas eh, priekšrocības kā Peru un Kolumbija. 4 miljoni lauksaimnieku Peru ir jau piedzīvojuši savu ienākumu pieaugumu. Un Eiropas Savienība saņem arī daudz preču importa no Ekvadoras. Eiropas Savienībai ir arī atbalsta maziem video uzņēmumi. E, tas ir 1400 uzņēmumu tādi, kas piedalās šajā aprite Ekvadorā, radot darba vietas. Un ir iespējams arī uzlabot tirniecības apgrozību vēl par 400 miljoniem. E, tas ir ļoti lielisks instruments, e, kas veicina stabilitāti un mieru šajā reģionā. Uh, Tas veicinās arī sociālo jautājumu risināšanu. Šīs valsts geogrāfiskais izvietojums, kā arī izaugsmas tempi ir ļoti svarīgi arī Eiropai. Un arī no šīm valstīm ļoti daudz cilvēku ierodas Eiropā, apmetas Eiropā uz dzīvi Tāpēc es atbalstu šādu līgumu, jo caur šo līgumu ir sniegt atbalsts arī strādnieku ģimenēm, tādas ir tūkstošiem, un ir iespējams cilvēkiem uzlabot savu dzīves standartu. Es gribu šeit pieminēt arī Bolīviju, kur arī šāds pats um, uzdevums ir ļoti aktuāls. Šo valstu izaugsmu dot ieguldījumu arī mieru un tiesiskumu telpas izveidējumu. Un tāpēc, um, komisārs Kunze, mēs atbalstam. Mm šo līgumu. Tālāk šāds kungs divas minūtes. Paldies priekšsādātāja komisārs kundze. Tātad Ekvadora nolēma pievienoties šim uh, nolīgumam, kas uh, rada arī ekonomiskus uh, pienākumus. Un vienlaikus arī līdz ar to ir jāstrīpo GSP preferences Ekvadorai. Uh, Ekvadora ir eh, nostājusies uz partnerības ceļa ar Eiropas Savienību, un mēs visi zinām, ka Eiropas parlamenta uh, atbalsts Kolumbijas un Peru nolīgumam ilgstoši bija nestabils. Uh, tur bija nosacījumi, ka tiek spērti konkrēti soļi, uzlabojot cilvēku situāciju, vidas aizsardzību un citus aspektus, un tie ir mērķi, par kuriem Ekvadora pēdējo gadu laikā ir jo īpaši sekmīgi domājusi, tāpēc mums ir rūpīgi jāanalizē situācija. Ekvadoras pievienošanās nolīgumam ir ļoti svarīgs brīdis pašai valstī un arī e, pārbaudījums tam, vai šādi nolīgumi e, attaisno mūsu cerības ekonomiskajā plānā. Uh, Komisija ir ierosinājusi uh, savus priekšlikumus sadarbībai ar abām sākotnējām valstīm, un, diemžēl, uh, šī ierosinājuma neatbilst sākotnējās cerības. Ar šo rezolūcijas projektu es kā referents vēlos parādīt komisijai, kur mūsuprāt ir nepieciešamas sarunas, lai šī vienošanās darbotos labāk, un lai uh, cilvēki abos reģionos gūtu labumu. Un es vēlos pateikties ēnu referentiem par rezolūciju, kas patiešām tuvina mūsu šim mērķim. Paldies. Mato. Mato kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Ekvadoras pievienošanās Peru un Kolumbijas līgumam paver lielas iespējas visām pusēm. Uh, iegumi būs milzīgi, un ir nepieciešams ievērot visus līguma nosacījumus. Arī Kanārijas salas ir lielākais banānu ražotājs, eksportē uz Eiropu. Un šīs te līgums varētu arī apdraudēt diezgan vājo neaizsargāto banānu sektoru Eiropas vienībā. Mēs esam nobežījušies, mēs redzam, kā ieplūst banānu no Ekvadoras. Ekvadora ir uh, lielākais banānu eksportētājs uz Eiropas Savienību, un ir skaidrs, ka šis banānu eksports pieaug. Uh, līdz ar to arī tiek mazināts uh, tarifu likmes. Un pamatoties uz divpusējiem līgumiem, mēs redzam, uh, kā krīt banānu cena 70 eiro par tonu Tagad ir banāna cena, un eh, šeit ir vairāk jautājumu, kas ir jārisina. Vispirms, eh, kāda ir uh, kompensācija Eiropas Savienības lauksaimniekiem, viņu pozīcijas tiek vājināts un vēl ir jādara visu, lai aizsardzības klauzula tiktu īstenot un piemērotam pareizi, lai nekādā veidā mēs nemazinātu, nepasliktinātu mūsu kopienas ražotāju pozīciju. Es atbalstu tirniecības nolīgumus un arī šo ar Ekvadoru es atbalstu, bet ne jau par jebkuru cenu, nekādā veidā nemazinot Kanārijas salu banānu ražotāju pozīcijas. Uh, Es uzskatu, ka ir aizsardzības klauzula, tā ir jārespektē, viss ierobežojumi ir jāņem vērā, un ja ne, tad mehānisms nedarbosies. Tam būtu jānotiek automātiski, ja tiek pārsniegt šīs robežas, un tāpēc es arī aicinu tā rīkoties. Ekvadora, pret Ekvadoru mēs nedrīkstam izturēties labāk nekā pret Peru un Kolumbiju. Ja komisija saka, ka ir tāda drošības klauzula, tad tā ir jāizmanto. Mēs nedrīkstam. Uh, ignorēt šo situāciju. Gal galā Kanārijas salās un um, citos attālinātos reģionos arī aug banāni, un tāpēc mums tas ir jāņem vērā. Paldies! Nākamais runātājs Haureglī kungs, komisārs kundze. Man ir jāsaka, Latīņa Amerika ir um, ārkārtīgi svarīga tirdzniecības partnera Eiropas Savienībai, tāpēc esmu ar jums viensprāts, it īpaši ņemot vērā to, ka ir eh, citi lielie ekonomikas spēlētāji, piemēram, Ķīna, kas ieņem spēcīgas pozīcijas. Es domāju, ka attiecībā uz Andu kalnu eh, kopienu Ekvadora ir ļoti svarīga valsts. Un eh, es uzskatu, ka, ja mēs parāgamies uz politisko kontekstu, kādā šīs valsts atrodas, Ekvadorā ir labāk nekā Korejā. Ekvadorā ir ļoti nozīmīga loma spēlējama. Te ir arī politiska nepieciešamība un arī no tirzniecības viedokļa ir nepieciešamība parakstīt šo nolīgumu. Es atbalstu tos, kas to, uz to ir aicinājuši. Ekvadora varbūt pieļāva kļūdu, izlemjot nepievienoties daudzpusīgiem nolīgumam ar Kolumbiju un Peru, bet šobrīd viņi kategoriski atbalsta pievienošanos nolīgumam. Uh, Un uh, gribētu teikt, ka viņi vēlas uh, līdz gada beigām noslēgt šo nolīgumu, lai veicinātu savu eksportu. Es domāju, ka komisijai vajadzētu spērt šādu soli. Nav nekādu cilvēku tiesību iemeslu, kas eh, stātos pretī šim nolīgumam. Tā ir nopietna valsts politiski ietekmīga valsts, un es domāju, ka Eiropas Savienībā šis solis ir jāspēr. Es atbalstu faktu, ka komisāri vēlas pabeigt šīs sarunas un ir sadarbojusies arī ar eh, citām valstīm, lai izvairītos no veto. Paldies, un tagad Rodrigas Penero kundze. Paldies priekšsēdētāji, komisāri. Es esmu ļoti pateicīga atklātumam, kādā mēs esam sadarbojušies pie šīs rezolūcijas. Es arī gribētu atbalstīt Spānijas sociālistu delegācijas viedokli, kas uh, pauž atbalstu Ekvadoras uh, nostāja attiecībā uz Eiropas Savienības vērtībām. Es domāju, ka darīts viss iespējamais, lai Ekvadoru varētu pievienoties nolīgumam ar um, Kolumbiju un Peru. Tā kā Hauregvī kungs jau sacīja, šīs, šī līguma spēkā stāšanās pareizā brīdī ļaus Ekvadorai gūt labumu pēc iespējas drīzāk. Šīs debats ir arī iespēja redzēt, cik svarīga Eiropas Savienības tirdzniecības politikā ir raudzīties uz cilvēktiesību jautājumu un demokrātijas jautājumu tirdzniecības nolīgumos. Uh, Tāpēc mēs eh, uzskatām, ka attiecībā uz darba tiesībām, arotbiedrībām, cīņu pret bērnu darbu, dzīvumu vienlīdzības jautājumu aizsardzību, pamatiedzīvotāju aizsardzību un vidas aizsardzības eh, palielināšanu ir ļoti nozīmīgs klauzulas iekļaut šajā te likumā. Paldies, Dantī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ekvadoras pievienošanās 2012. gadā parakstītiem nolīgumam starp Kolumbiju un Peru ir vēl viens solis, lai uzlabotu tirdzniecības sakars ar Latīņu Ameriku. Mēs gaidam, kad tiks pabeigts formālais ratifikācijas process un es domāju, ka lielāka iesaista brīvās tirdzniecības nolīkumā ir ļoti plašu geogrāfisku rajonu, ir svarīgs solis, it īpaši ņemot vērā atbalstu vidas un sociālajiem standartiem. Komisija ir ierosinājusi rīcības plānu, lai pierādītu šos te apstākļus Ekvadoras iedzīvotājiem. Es domāju, ka Ekvadora var šīs prasības izpildīt, ir svarīgi, lai Ekvadora arī varētu gūt labumu no vispārējās preferenču sistēmas. Latīņa Amerika ir strateģisks partners Eiropai. Ekvadora ir uh, viens posms procesā, kas var novest pie ambiciozu un līdzsvarotu nolīgumu ar visu Merkusur rajonu. Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Vispirms dod vārdu Mikulasiču kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Ekvadoras pievienošanās šim tirdzniecības nolīgumam, kas ir parakstīts ar Peru un Kolumbiju, ir apsveicams solis. Es domāju, ka tas ir solis pareizajā virzienā. Turklāt tas nestu labumu gan Eiropas Savienībai, gan šai Latīņa Amerikas valstī. Es piedalījos šajā procesā kā Eirolat pārstāvis un uh, iesaistījos arī sadarbības padziļināšanās starp Eiropas Savienību un Latviņu Ameriku. Es uzskatu, ka Ekvadora ir lielisks piemērs tam, kā valsts var uh, attīstīties. Mūsu tirdzniecības partneru daudzveidošana ir ārkārtīgi būtisks solis, bet, protams, mēs nedrīkstam aizmirst arī ārotbiedrību tiesības un cilvēktiesības šajā valstī. Paldies! Paldies! Un tagad nākamais runātājs Marijas kungs. Mums ir jābūt ļoti drosmīgiem. Es domāju, ka regulējums par parādiem ir ļoti nozīmīgs signāls. Tagad būtiskākais ir, lai Ekvadora iestājas pievienojas nolīgumam ar citām valstīm, bet tāpēc ir nepieciešams, lai notiktu nepieciešamie tirdzniecības liberalizācijas soļi un ir jānovērš tas, ka uh, ka ciest kādas konkrētas grupas. Um, un jāsaka, tirdzniecības nolīgumā, kur uh, pilntiesīga liberalizācija ir paredzēta, būtu grūti. Mums ir nepieciešams drošības tīkls, tādām sabiedrības grupām, kas ir jāaizsargā, un tāpat mums ir jādomā par, par sociālajiem jautājumiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Saka Jakovčič kungs. Šis nolīgums, kur gatavojamies parakstīt starp Ekvadoru, Kolumbiju un Peru, nodemonstrē, cik svarīgi Eiropas Savienību, Eiropas Savienība liek uz trešajām valstīm Tas palīdzēs mums uzlabot sadarbību ar trešajām valstīm un pavisam noteikti Tas apliecina mūsu interesi par šīm valstīm. Šis lēmums arī ir apliecinājums tam, cik Eiropas Savienība ir svarīga spēlētāji pasaules globālajā tirgu, un es ceru, ka mēs arī varēsim palīdzēt Ekvadoras uh, pamatiedzīvotājiem, bet tomēr mums būtu jāņem vērā arī tas fakts, ka mēs varam nodarīt pāri arī mūsu lauksaimniekiem, tīpaši tiem, kas Kanārijas salās ražo banānus. Un šajā kontekstā mums ir jābūt piesardzīgiem un jādomā arī par mūsu ražošanas aizsardzību. Paldies, un tagad došu vārdu komisārai Malstrēms kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti! Kā daudz no jums jau sacīja, mums ir vienota interese padziļināt sadarbību starp Eiropas Savienību un Kolumbiju, Peru un Ekvadoru. Nolīgums ar Peru un Kolumbiju ir labs nolīgums, kā te jau teica, un mēs esam pārliecināti, ka tas būs labs arī Ekvadorai. Protams, ir īpaši mehānismi attiecībā uz Ekvadoru, ņemot vērā, ka šī ekonomika atšķirs, bet es domāju, ka tas būs labs nolīgums viņiem un palīdzēs viņiem attīstīt savu ekonomiku un tāpat arī risināt sociālos jautājumus. Tas būs arī labs šo valstu reģionālajai integrācijai savā starpā. Protams, mēs uzraudzīsim ļoti cieši kā šis nolīgums tiek īstenots, tad, kad tas stāsies spēkā, kā būs situācija ar darba tiesībām, cilvēktiesībām, ilgtspējīga attīstība, tāpat arī sekosim līdz, kā attīstās citi jautājumi. Otrais ziņojums Peru un Kolumbijai šobrīd tiek pabeigts, tas tiks eh, nosūtīts jums jau visdrīzākajā laikā. Runājot par banāniem, es eh, dzirdēju, ka jūs paudāt bažas par to. Kā jūs zināt, ir stabilizācijas mehānisms. Mēs ļoti cieši sekojam līdz, kā tur viss attīstās, un uh, turpināsim sekot līdz situācijai. Un, protams, arī Ekvadorai būs šis te drošības mehānisms. Jāraugās, lai Ekvadora arī šeit tiktu aptvērta, un es turpināšu skatīties, kā tas viss attīstās, un regulāri informēšu Eiropas parlamentu, lai jūs varat arī nomierināt savus vēlētājus. Paldies par jūsu vispārīgo atbalstu! Uh, Ar nepacietību gaidu arī jūsu atbalstu rezolūcijai rītdien balsojumā parlamentā. Mēs ļoti rūpīgi esam pie tā strādājuši un, protams, es domāju, ka tas viss mums ļoti palīdzēs um, pabeigt darbu pie šī jautājuma. Paldies, komisārs Kundze!